Nākamā deklarācija 61. 2010. to iesnieguši deputāti Tomsena, Linna, Figueredo, Delli, Protaševičs. Runa ir par Eiropas Savienības stratēģiju, kas ir domāta bezpajumtnieku situācijas uzlabošanai. Deputāts ir lūdzis vārdu. Saskaņā ar 123. pantu arī šī deklarācija tiek novadīta tālāk šajā sanāksmē. Delī kundze lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi. Uh, es esmu ļoti aizkustināta un kolēģu Tomsena, Linnas, Figueredo dēļ un Protaševiča vārdā teikt jums lielu paldies par to, ka jūs atbalstījāt šo deklarāciju 61.2010 Komisija šodien prezentē iniciatīvu Eiropas Savienības platformas veidošanai pret nabadzību un sociālo uh, izslēgtību. Ir tiešām pienācis laiks Um, beidzot ķerties pie darbiem un atteikties no skaistajiem vārdiem. Līdz 2015. gadam mums ir jānodrošina, lai nevienam nebūtu jānakšņo uz ielas novēljums um, jauks svētkus. Paldies. Besēkungs, lūdzu. Olivera. Eh oui. Eh, au nom de mes trois collègues, mesdames. Es gribētu savu kolēģu vārdā, Deivisa, Pietikainena un Sarbu vārdā teikt lielu paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja rakstisko deklarāciju 71.2010. Mēs to izstrādājām, lai uh, stiprinātu haizivju aizsardzību. Haizivis ir apdraudēta dzīvnieku suga, un uh, šie dzīvnieki tiek mocīti, tiem tiek nogrieztas spuras, un uh, haizivs tiek iemests atpakaļ jūrā. Uh, Es gribu teikt paldies visiem, kas atbalstīja un parakstīja šo deklarāciju. Tas ir ļoti nepārprotams signāls Eiropas Savienībai, aicinājums iesaistīties šo dzīvnieku aizsardzībā. Paldies! Tagad ķersimies pie balsošanas. Mums ir diezgan daudz, ko balsot. Lūdzu, koncentrējieties! vienkārši.